Allow me to declare the meeting. Ļaujiet man pasludināt mūsu sanāksmi par atklātu. Mani sauc mm, Šmits un es mm, iepriekš ja biju pirmais mm, vicepriekšsēdētājs kultūras komitejā iepriekšējā ja sasaukumā un es gribētu arī atgādināt mūsu deputātiem, ka šeit nu tiek pārraide Tā tiek translēts šis mūsu sanāksme. Un mēs eh, vēlēsim priekšsēdētāju un arī priekšsēdētāju vietnieks, un tas ir saskaņā ar reglamentu 191. pantu. Mm, vēlēšanas notiks sekojošā formā. Vispirms mums vajadzētu ievēlēt priekšsēdētāju. Un tad eh, atsevišķi vēlēsim katru no četriem vicepriekšsēdētājiem vienu aiz otru. Un tagad ķersimies pie otrā darba kārtības punkta - jaunā priekšsēdētāja vēlēšanas. Vispirms es gribētu pateikt, ka mums ir arī vajadzīgais kvorums. Tas ir viens ar tā daļa no visiem deputātiem. Tas ir klāt. Es tiešām nepazīstu pilnīgi visus. Vai jūs varētu pacelt rokas, lūdzu, tie, kas ir, kas ir um, pilntiesīgie, vai arī kas ir aizvietotāji? Lūdzu, visi pilntiesīgie un lūdzu, visi aizvietotāji paceļiet savas rokas, lai mēs tiešām pārliecinātos, ka kvorums ir. Un tagad lūdzu, es gribētu aicināt nosaukt kandidatūras. Lūdzu, vai jūs varētu arī pateikt, nosaukt savu vārdu? Joprabungo Gomē, prezidents. Markos Kudrie. Es gribētu piedāvāt pakas kundzi priekšsēdētājs postenim. Is there any other nomination? Vai vēl būtu kādi citi varianti? Ja citu kandidātu nav, tad mums ir tikai viens kandidāts. Es domāju, ka mēs varētu tad paziņot, ka Pak kundze ir kļūsi par priekšsēdētāju, jo mēs esam ievēlējuši viņu ar aklamāciju. Pakas kundze, vai es nevarētu arī novēlīt jums visu to labāko šajā postenī un lūdzu aicināt šeit augšā pie kalda. Ich bedanke mich. Pateicos kolēģiem par atbalstu. Pateicos kolēģiem visiem. Parasti kultūras komitejas eh, sēdēs šeit nav tik pilna zāle. Es esmu gandarīta par jūsu uzticību. Es jau 20 gadus strādāju šajā komitejā un 17 gadus Esmu ETP koordinātore. E, tā kā man pat labāk ir e, mazliet ar smagu sirdi jāizkāpj no koordinātora amata kurpēm un pacelties e, komitejas priekšsēdētāja augstumos, jo tad ir jābūt bezparteiskam priekšsēdētājam bet es darīšu visu to labāko, jo mēs kultūras komitejā vienmēr runājam par lietu, strādājam pie lietas un uh, izturāmies viens pret otru kultūrāli. Un tagad darba kārtības otrais punkts. Tātad C. Proti pirmā priekšsēdētāja, pirmā priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana Tā tad tika jau konstatēts, ka kvorums mums ir. Mums ir nos, nominēta arī kandidāte. Lūdzu, nosauciet un iesakiet to. Lūdzu, jums vārds. Madame la Présidente. Priekšstādātājs kundze, es jums apsveicu, ka jūs esat ievēlēti šajā amatā. Deputāti, es vēlu Uh, piedāvāt Eltrupeli kundzi pirmās uh, priekšsēdētā vietniece samata. Viņa ir strādājusi ilgus gadus uh, šajā um, kultūrā, lai, šajā komitē, lai aizsargātu Eiropas kultūras daudzveidību, un viņai ir lielas zināšanas, viņa ir arī tuva Eiropas pilsoņiem, un arī ir nodarbojusies ar audiovizuālo jomu Eh, viņa lūdza atvainoties eh, mani viņas vārdā, un šodien viņš šeit nevarēja, nevarēja būt klāt. Un viņa vēlas kļūt par pirmo priekšsēdētāju vietnieci kultūras un izglītības komitejā. Paldies! Es eh, labprāt vēl papildināšanu. Es Helgai Trupelai apsolīju, ka viņas prombūtni e, šodien informēšu, jo viņas meita ar tēvu bija uz kādas Grieķijas salas saslim un nu pat kā atgriezās ar lidmašīnu, un viņai jāpavada meita uz slimnīcu. Es domāju, ka līdz ar to mēs saprotam viņas situāciju. Es gribētu vēlreiz atkārtot kolēģis teikto, ka Helga Trupele pēdējos gados ar mums ir ļoti labi sadarbojusies, un es būtu gandarīta, ja jūs arī atbalstītu viņas kandidatūru. Vai mums ir vēl kāds kandidāts? Nav. Labi, tad eh, lūdzu apstipriniet šo reklamāciju. Paldies! Tagad vēlēsim otro priekšsēdētāju vietnieku. Kvorums vēl joprojām mums ir saglabājies zālē. Tagad ir jautājums, kurš kuru ieteiks. Lūdzu, Hano. Kiitoksia, Doris, ja onnittelut. Ai... Paldies, Doris, un es sveicu priekšsēdētāju ar jauno posteni. Es gribētu nosaukt Soinīkungu. Tas ir Somijas deputāts, deputāts no Somijas, ar kuras strādājis e, Somijas parlamentā, gan Eiropas lietu komitejā, gan arī citās komitejās. E, Timo Soinī ir konstruktīvs deputāts, e, viņam vienmēr ir vēlēšana sadarboties ar citiem, lūk, piedāvāja viņu otram vicepriekšsēdētājiem. Paldies, tātad mums tika ieteikts kolēģis no Somijas, kolēģis Soini kungs, vai vēl kāds eh, grib kādu nominēt? Liekas, ka tā tas nav. Vēl viens. Lūdzu, Marija Badijā Čukačeka. Prezidentā, jo lokēlē, karjā. Priekšsēdētājs kundze, paldies. Es gribētu lūgt eh, sekojošo, vai mēs varētu par šo kandidātu sarīkot balsojumu. Marija, bitte dem Namen der. Marija, tā tad eh, lūdzu aizklāto balsojumu. Vai es sapratu jūs pareizi? Vai jūs vēlaties, lai vienkārši mēs paceļam rokas balsojot? Pacelt rokas? Vai kāds ir par eh, aiz slēgto balsojumu? Nē, neviens nav. Tātad, kurš ir par to, ka kolēģis Soinī tiek ievēlēts par otro priekšsēdētāju? Nē, procedūra ir citāda. Es atvainojos. Es cerēju, ka neviens nepamanīs, ka tāda procedūra nav paredzēta. Tātad, Marija, tu mums uh, uzdāvināji aizklāto balsojumu. Lūdzu izdalīt sekretariātā locekļus, izdalīt uh, biļetēnus. Un uh, tā tad būs divi kolēģi, kas palīdzēs Sanktionen sich vorstellen lassen. Un, ja jau mums ir um, um, slēgtais balsojums, tad es lūdzu kolēģi Soinī iepazīstināt ar sevi tuvāk. Soinī, could you please take the floor? Lūdzu, uh, Soinī kungs, vārdu jums. Kolēgat. Tie kolēģi Es eh, esmu parlamentā tikai neilgu laiku. 12 gadus es eh, biju savas partijas priekšsēdis un divreiz eh, biju parlamenta deputāts, divus sasaukumus. Eh, biju arī Eiro, Eiropas komitejas un ārlietu komitejas eh, eh, birojā, un tāpat arī ilgi esmu veicis, darbojies sabiedriskajā jomā, piemēram, skolu sistēmā. Esmu divu skolēnu tēvs. Un kultūras darba organizācija man nav sveša. Es spēlēju futbolu, esmu mazliet arī nodarbojies ar aktieru mākslu. Ilgus gadus esmu e, tātad e, mani uzskati ir diezgan krasi, ja tā varētu teikt, un, bet es e, augstu vērtēju demokrātiju un demokrātijas spēles likumus. Un es vēlētos šo te komiteju, kā e, nelielas nācijas, neliela reģiona pārstāvs arī bagātināt, jo man ir svarīgi, lai tiktu ievērots Eiropas Savienības mazās valstis. Paldies, saka priekšsēdētāja. Es te izlozēju divus balsi, Vadims Tudors Konevju, vai tā tad ir mūsu vidū? Nu? Uh. Un Emma Meklakina, jūs esat. Tā tad es vilkšu vēl vienu vārdu, tā kā pirmais kandidāts nebija Emīls Stojanovs, es viņu redzēju. Tātad Stojanova kungs un Meklākinas kundze, jums lūdzu vajadzētu tagad nākt par balsu skaitītājiem. Elected, uh, the votes which have been collected now. Have to be collected now. Jums ir jāsaskaita arī balsis, tik balsis, cik būs nodots nākamajā balsošanas kārtā. Tātad kandidatūra mums ir tikai viena. Eh, Sainīkungs, jūs varat biļetēnā ierakstīt jā, nē, vai arī vārdu jā, un Sionī tas nozīmē jūs atbalstat, nē, jūs esat pret, un ja, ja jūs eh, nodosiet neizpildītu papīriņu biļetē, nu tad jūs atturieties. Tad sāksim tagad vēlēšanas lūdzu. So. Madame Morin. Moranas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze apsveicu uh, jūs par ievēlēšanu. Es vienkārši gribētu pārliecināties par to, ka šajā komitejā, tāpat kā šajā komitejā, arī um, aizstājējiem, aizvietotājiem ir tiesības balsot tāpat kā pilntiesīgiem locekļiem. Vai tā ir arī šajā komitejā, kā citas? Nē, mīļa Morinas kundze, eh, runājot par koordinatoriem Eh, tikai koordinātoru vēlēšanās eh, visi, visiem locekļiem ir vienādas tiesības komitejā, tā tad ir tikai komitejas dalībnieki. Eh, nu, aizvietotājs ir tikai tajā gadījumā uz vietas, ja nav kāda locekļa. Tā, tagad lūdzu. Es jūs uzaicināšu Alams Maģī Kristiāno. Lūdzu, nāciet un nobalsojiet! Ā, jūs vēl neesat izplatījuši, izdalījuši visus biļetēnus. Ā, labi, skaidrs. sind alle im Besitze an. Tā, vai tagad visi ir saņēmuši biļetēnus no tiem, kuri ir balstiesīgi? Es jau esmu nobalsojusi. Labi, tādā gadījumā sākam balsot alfabēta kārtībā. Es nosaukšu katru komisijas locekli, tātad Maģi Kristiāno Alams. Marija Badija i Kučet. Marija Badija i Kučet. Lūdzu, nāciet šeit nobalsot. Alam. Then Badija. Tātad vispirms Alams un tad Badija. Malika Benarab. Malika Benarabatu. Lothar Biski. Lothars Biskijs. Piotr Boris. Piotrs Boris. Jean-Marie Cavada. Jean-Marie Cavada. Silvia Costa. Silvia Costa. Santiago Fisas Aixela. Mary Honeyball. Surin Katalin Ivan. Petra Kamerevert. Willst du so Französisch an? Okay. Also, Madame Kammer-Ebert. Morten Lockegaard. Emma McLarkin. Marek Henrik Migalski. Katarina Nevadolova. Frisula Tagliadelli. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Marieke Schake. Und Paul Schmidt. I don't know. Yeah, yeah. Marco Scuria. Ioanna Senissin. I apologize if it was. Es atvainojos. Hannu Takula. Stojanov kommt später.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 So. Helga Trüppel will be replaced by whom? Helga Trüppel aizstās kas? The moment. So. Who was replacing Helga Trüppel? Kas, kas aizstāja Helgu Trupeli? Neviens. Labi. Labi, tad Kornelija tur do vādi. Gianni Vatimo. Ah, come back. Ak tā, atnācāt gan. Sveicinu.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 Doris Pak. Da, un Doris Pak. Yeah, Pak. I did it. Hat jeder Gelegenheit gehabt, seine Vai visiem bija iespēja nobalsot? Ja jā, tad e, balsojumu beidzam. Sēdēji tiek izsludināts pārtraukums, kamēr balsas ir saskaitītas. So, we can restart our meeting. Mēs varam atsākt mūsu sanāksmi. Man tagad ir rezultāti. Balsojuma rezultāti. Ja jūs tas interesē, jums vajadzētu ieklausīties. Tātad 31 viens loceklis ir balsojis, 23 23 eh, balsis ir derīgas. Tātad tas nozīmē, ka šajā skaitā nav iekļautas nederīgas, nederīgi, nav iekļaut nederīgi biļeti. Tātad Soinī kungs dabūja 14 un 9 eh, balsis no pilntiesīgiem. Soinī kungs, jūs esat ievēlēts. Viņam ir pilnīgs vairākums, absolūtais vairākums. Soinikungs, lūdzu, nāciet un sēdieties jūs vietā. Tagad mēs ejam pārējām pie nākošā punkta. Trešais priekšsēdētāja vietnieks, tātad mūsu kvorums joprojām pastāv zālē, man liekas, ka neviens nav aizklādies prom. Tātad es lūdzu iesniegt priekšlikumus trešajam Priekšsēdētāja vietniekam lūdzu. Skidimo. Es atvainojos. Priekšsēdētājs kundze, pateicos saviem iepriekšējiem kolēģiem. Es arī gribu pateikties jums, apsveikt jūs eh, komitejas priekšsēdētāja samatā. Eh, Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupas vārdā es gribu jums ieteikt Lotāru Biskī kungu. Viņš ir jaunais eh, deputāts Eiropas parlamentā, taču vairāk par 15 gadiem viņš ir uh, strādājis eh, Bundestāgā, Luksemburgā, uh, kultūras komitejā, un ilgs, ilgus gadus viņš ir strādājis par ļoti slavenu pasniedzēju Vācijā, viņš pasniedz kino zinātne, un tas tātad būtu mūsu kandidāts trešā priekšsēdētā vietniekā matam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētājs kundze. Es eh, vēlētos eh, arī apsveikt eh, vietnieku ievēlēto vietnieku, un es ceļu, ka sociālisti tagad neieteiks vēlreiz balsot arī par šo te, jo saskaņā ar pastāvošo sistēmu šī te mm, e, pakete tika saskaņota, un Alde atbalsta arī Biskiju un eh, mēs pieņemam, ka Eiropa būs eh, daudzpusības Eiropa, un vienošanās ir vienošanās. Es ceru, ka sociālisti to arī akceptēs un izpratīs jo mm, daudzveidība ir ļoti svarīga, tīpaši jau kultūras komitejā mums vajadzētu tam pievērst uzmanību un veltīt izpratni. Es atbalstu šo te priekšlikumu. Paldies, saka priekšsēdētāja. Es arī nedomāju, ka Marija tagad eh, izteiksies par to lūdzu. Gracias, presidenta. Solo por alusiones. Ah, nosotros respetamos. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es gribētu vēlreiz reaģēt uz e, jūsu mājienu. Mēs vienojamies par e, vienošanos. Mēs lūdzām, lai būtu uh, balsojums. Runā ir par personību. Mēs viņu nepazīstam, mēs respektējam, bet tomēr mūsu uh, grupa zina, ka viņš pārstāv nepārāk uh, eiropeisku grupu. Un tāpēc mums uh, nav tik daudz uzticības šīs te grupas darbam. Kā jau es teicu, mums nav nekādu personīgu iebildumu un mēs, protams, ka sastrādāsimies ar viņu tāpat kā līdz šim. Paldies, saka priekšsēdētāja, citas kandidatūras nav. E, Tā tad, e, ja nav pret iebildumu pret Biskija kunga kandidatūru, tad lūdzu aklamāciju Biskija kungam. Sirsnīgi apsveicu jūs, kolēģi kungs, lūdzu apsēdieties priekšā. Un e, tagad ir ceturtais priekšsēdētāja vietnieks Kvorums ir. Un tāpēc tagad mans jautājums visiem kolēģiem. Lūdzu priekšlikumu. Hanno, šodien tu esi lielais ieteicējs. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Jā, mana kārta katru reizi ir mana kārta. Tā man liekas, pirmā sēde un mēs uzreiz atstājam, tā sakot, pēdas vēsturē. Un tāpēc es gribētu ieteikt kādu no Dānijas, kurš ir ilgi darbojies eh, mēdīju jomā Likagardas kundze. Paldies, saka priekšsēdētāji. Vai mums ir vēl kādi priekšlikumi? Nē, liekas, ka nav. Eh, tad es lūdzu jūsu atbalstu šai kandidatūrai. Un uh, lūdzu Lokegard uz priekšu. So, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben. Jā, mīļie kolēģi, eh, tagad mūsu birojs ir nokomplektēts. Atļaujiet norādīt vēlreiz uz to, ka blakus man sēž um, mums vajadzīgi cilvēki, kuri palīdz veikt mūsu darbu. Tie ir mūsu padomnieki no grupam. Sekretariāta vadītājs ir Stīvens Solters, un blakus viņam ir Naitera kungs, un uh, tālāk Kriskārners. Uh, Tātad tie ir tie trīs cilvēki, kuri palīdzēs jums arī sagatavot eh, ziņojumus. Eh, tātad jūs atbalstīs ne tikai jūsu palīgi, bet arī šie te darbinieki. Un tāpat mūsu sekretariātā ir vēl daudz citu darbinieki, kuri arī šeit sēž šajā zālē. Mēs vēlāk iepazīsimies ar viņiem kādreiz neformālā atmosfērā. Un tagad darba kārtības nākamais punkts proti budžets. Man ir ļoti žēl, ka jau šodien mums ir jāspiež jūs pieņemt uh, lēmumu, bet pagājušajā sasaukumā mēs jau konsultējāmies par budžetu un septembrī mums ir nepieciešams uh, saskaņot pirmajā sēžu nedēļā grozējumus, lai pagūtu šogad saulaicīgi tos uh, integrēt parlamenta budžetā. E, tieši tāpēc arī mums pat labāk ir izveidojusies situācija, kad mums ir jāieceļ e, ziņotājs par budžetu un otrkārt jākonsultējas par grozījumiem. Es gribētu jūs lūgt no visas sirds pieņemt manu priekšlikumu, proti eh, referente, kas savu, eh, sevi pēdējos gados ir apstiprinājusies kolēģa un priekšsēdētājas vietniece Helga Trupele, eh, būtu vislabākā kandidatūra. Viņa līdz šim ir veiksmīgi tikusi galā ar saviem uzdevumiem un būtu neprāts iesaistīt šeit cilvēku, kuram būtu viss jāapgūst no jauna. Es lūdzu jūsu izpratni un ja jūs atbalstat šo priekšlikumu, ja neviens neprotestē, tad tas būs mūsu lēmums. Paldies! Protams, kā katrs no jums eh, ir aicināts, eh, ko jū, eh, bu, runājot par budžetu, ko jūs jau saņemsiet rītdien, otrdien. Tajā formā, kā tas ir sagatavots, domāt par to, kādus grozījumus varētu mm, pieņemt. Jums ir rūpīgi jāizlasa padomes priekšlikums kuru jūs rītdien tātad saņemsiet, e, mēs viņu varam e, mainīt, bet grozījuma iesniegšanas termiņš ir 31. jūlijas. Līdz 31. jūlijam jums ir nepieciešams eh, tajā gadījumā, ja jūs kā komitejas eh, locekļi vai aizvietotāji tādu izstrādājuši, tātad jums ir līdz šim brīdim jāiesniedz grozījums, jo citādi nepaspēs šo te grozījumu iztulkot, jo tulkotāju kapacitātes ir ierobežotas un šie ir mums noteiktie limiti. Tātad, ja jūs noteikti gribat iesniegt grozījumu, tad lūdzu dariet to. Vislabāk jau šajā nedēļā. Bet, ja kāds gribētu ilgāk padomāt par eh, šiem grozījumiem, eh, tad eh, mēs papētīsim, kas būs absolūti vēlākais, vēlākais termiņš. Bet tādā gadījumā grozījums netiks tulkots un tam būs jābūt angļu vai franču valodā. Par šo datumu mēs vēl neesam vienojušies. Mūsu sekretariāts Eh, varbūt atradīs augusta vidū šādu te datumu, lai tie, kuri pat laban atvaļinājumā grib padziļināti pievērsties budžeta tēmām un izvirzīt jaunas idejas eh, saistībā ar grozījumiem, protams, domājot par to, ka naudas ir tik, cik viņas ir, lai viņi līdz šim brīdim to arī izdarītu. Bet, kā jau teicu, tad tas ir iespējams vai nu tikai angļu variantā, vai, manuprāt, arī franču. Eh, bet Mans ieteikums ir labāk izdarīt šodien un sagatavot grozījumu līdz 31. jūlijam pulksten 12. pusdienlaikā. Tā septembra sēdē, kas notiks 2. un 3. septembrī, e, Tātad, kad mēs uh, runāsim par Tripeles kundzes atzinumu par komisijas un padomes priekšlikumu, uh, mums būs uh, debates. Un pēc tam ir eh, iespēja par šo te Trubeles kundzes priekšlikumu līdz 11. septembrim, 2012. iesniegt šos grozījumus. Tas nozīmē, ka eh, jums ir divas iespējas eh, īstenot savas idejas. Un balsojums par mūsu atzinumu, kur būs sagatavojusi Trubeles kundze budžeta komitejai, balsojums notiks oktobra sēdes laikā. Vai es tā skaidri un saprotami visiem izskaidroju? Jā, tad paldies par uzmanīgo klausīšanos. Trepels kundze vēl uh, man palūdza eh, informēt jūs par to, ka viņa labprāt uzņemsies referentes jomu, un eh, šie te saīsinājumi, kas pirmajā lasījumā skars mūsu komitejas kompetenču jomas Eh, šos te eh, saīsinājumus viņa savā atzinumā eh, anulēs. Tāpēc ir nepieciešams, lai jūs iesniegtu iesniegumus, kas būtībā atbalsta viņas mērķi. Un ja jums ir jautājumi par tehnisko norisi, par procedūru, tad mūsu sekretariātā darbinieki, kas e, sēž no manis pa labu, viņi ir jūsu rīcībā. Vai komisija vēl gribētu ko piemetināt? Kurš ir no komisijas, nav kungs? Ah, Kur jūs esat, lūdzu, jums vārds? Jūs varat arī iepazīstināt ar sevi, lai jaunie deputāti jūs labāk pazīst. Uh, good afternoon. I'm... Labdien, es esmu Bernārs Nauts, es esmu izglītības un kultūras ģenerāla direktorota budžeta nodaļas vadītājs. Kā jau pakundze jau sācīja, padome, kā jau parasti ir iesniegusi uh, savus ieteikumus, kā varētu samazināt budžeta izdevums. Es vienkārši gribētu dot kādu pamata informāciju par šiem priekšlikumiem mēs varētu tos priekšlikumus sadalīt tādās kā trijās grupās. Pirmais, pirmā grupa ir par programmu sadarbībā ar Kanādu un ASV. Tātad mums ir sadarbības līguma ar šīm divām valstīm izglītības jomā. Un pēd, pēdējos gados mums ir bijušas dažas problēmas īstenot eh, šo programmu, šo budžetu eh, pozīciju Un eh, tagad, kad ir ievēlēts jaunais eh, ASV prezidents, ir daudz lielāka vēlēšanās sadarboties ar Kanādu un ASV. Un tāpēc mēs jau šogad ceram redzēt lielus uzlabojums eh, šīs programmas īstenošanā, jo tas, tas protams, ir saistīts ar finansēšanu, finansējumu no katras no šīm valstīm. tad eh, padomi ir ierosinājusi eh, budžeta samazinājumu uzturēt tādu, kāds tas bija paredzēts. Un tagad būs eh, jauna dinamika šai programmā, taču mums būtu jā, jā, mazliet jāapstādina šie centieni. Otra kategorija būtu tāda kā tradicionālāka padomi. Uh, samazina administratīvos eh, kredītus, un tas saistīts ar eh, administratīvie eh, kredīti un arī administratīvie izdevumu samazinājumi. Un budžets ir vajadzīgs mūsu aģentūrai, lai veiktu savu pilsonības programmu. Un tad vēl ir budžeta samazinājumi, eh, kurus ierosināja jūsu komiteja. Un, protams, eh, ka eh, runa ir par realistiskiem, realistiskām programmām. Mēs esam procentāli paaugstinājuši mūsu administratīvos kredītus, saiz, proporcionāli saistībā ar to, kā mēs esam samazinājuši citus kredītus. Es domāju, ka tas nav pārspīlēts priekšlikums. Es gribētu, lai jūs uh, izskatītu to. Un treškārt ir runa par mūsu apmeklējumu programmām. Komisija ir nelie, neliela apmeklējuma programma. Un tā pēdējos gados ir uh, bijusi veiksmīga, un ir vien, viena neliela jauna institīva, ko mēs nākošu gadu gribētu izmēģināt. Tā attiec uz skolēniem, tātad uz vidusskolas skolēniem. Uh, Mēs gribam uh, īstenot kādus pilots, kas tā tad uh, būtu 300 uh, tūkstoši eiro apjomā, bet padomt šo kategoriju tad ir tieši noņēmus, un mēs gribētu, lai tas tā vairs nebūtu. Nu, tā tie ir trīs galvenie jautājumi. Lielas paldies par uzmanību. Paldies, Nūta kungs. Vai kāds gribētu vēl papildināt vai komentēt teikto? Lūdzu. Lūdzu. Madam Es skatos uz uh, budžeta līnijām un sadaļām. Un es īsti nesaprotu šo skaidrojumu. Tātad samazinājums no 6 miljoniem uz pusotra miljonu. Un uh, e, šīs uh, sadaļas nosaukums ir sagatavošanas darbi pret reaction e, sportam tieši. Tad saskaņā ar Lisabonas līgumu šī komiteja atbildīga ir par sporta lietām, un e, šajā komitejā ir jāsaņem 95% samazinājums budžetā. Un tāpat laikā Lisabonas līgumā ir vārds šell obligātā forma, tātad, ka mums ir jāatbalsta sports un attīstība šai ziņā, un tāpēc šis samazinājums man nešķiet loģisks. Šāds samazinājums noteikti liks šķēršļus mūsu procesā, un noteikti arī būs čērslis Lisabonas līguma apstiprināšanai īrijā. Jo e, mūsu iedzīvotāji skatās, kur ir jaunās jomas, kur ir kaut kas jauns šajā līgumā salīdzinot ar Nicas e, līgumu, un mēs redzam milzīgas priešrocības, kas izriet e, šajā jomā sportam, izglītībai. Uh, un cilvēki gaida milzīgu pieaugumu šajā budžeta sadaļā un nevis samazinājumu par tik daudziem procentiem. Paldies, kolēģi kungs! Šodien mēs nediskutēsim par budžetu, to mēs darīsim septembrī, bet es varu apstiprināt, ka Trupelas kundze darīs tieši to, ko jūs vēlaties, proti anulēt eh, budžeta samazinājumus. Un eh, jums ir taisnība, ka šis eh, parlaments jau ilgus gadus ir iestājies par to, lai sports tiktu iekļauts arī līgumos, un tagad šī situācija ir pasnie, sasniegta, bet padome grib samazināt līdzekļus. Padome nekad nav bijusi laimīga vainīga par ideju sports līgumā. Tagad tas ir, ir panākts, un mēs patiešām turēsimies pretī. Paldies par jūsu norādījumu, gan eh, Šmita kungs, gan Belēta kungs, kuri ir uh, pie, nopietni pievērsušies sportam un atbalstīs jūs uh, sporta jomā arī nākamajos gados. Un tagad vēl darba kārtībā. Uh, jums ir pieminētas šādas tēma. Tātad lūdzu paņemiet visus dokumentus līdz. Te ir rokas grāmata jaunajiem deputātiem un viņu palīgiem. Tā ir patiešām ļoti noderīga rokas grāmata. Pirmo reizi mums izdodas kaut ko tādu norganizēt, un es sirsnīgi pateicos sekretariātam par ieguldīto darbu, jo jaunajiem deputātiem ir ļoti grūti uzsākt darbu jaunos apstākļos. Ir svarīgi saprast, kādā veidā strādā komiteja, jo arī padomnieki, palīgi citreiz ir jauni. Un tāpēc e, ņemiet rokas grāmatu līdz, turiet uz sava rakstām galdu, jo tur ir aprakstīti praktiskie darba aspekti, kā arī e, kont e, kontaktadrešu saraksts. Un tad vēl otra lieta, pievērsiet uzmanību otrai lietai, tas ir mūsu sēžu kalendārs 2009. gadam. Tātad 2009. gads mēs pieņēmām jau, šis kalendārs ir apstiprināts e, bet tas mums bija tā sakot kā vecajam parlamentam. Mēs e, pieņēmām lēmumu tātad ar skatu uz nākotni, un tāpēc mūsu lūgums e, atlikušo sēžu sarakstu akceptēt tā kā tas ir sastādīts, jo ja mēs tagad sāksim diskusijas par eh, šādiem sarakstiem, tad mēs netiksim uz priekšu ar darbiem. Tāpēc eh, mūsu liels un sirsnīgs lūgums eh, atbalstīt šo te grafiku. Lūdzu, kolēģi kungs. Una, una sola osservazione sul, sul calendario, siccome... Tikai uh, viens komentārs par šo sarakstu. 9. novembrī ir 21. gada diena kopš Berlīnas mūra, 20. gada diena kopš Berlīnas mūra krišana, un būs daudz īpašu pasākumu uh, par godu šim datumam, un iespējams, ka vairāki šīs komitejas piedri nevarēs piedalīties sanāk, šai sanāksmē. Tāpēc es gribēju zināt, var, varētu sanāksmi noturēt 11. vai 10. novembrī, 9. novembra dēļ. Uh, jo šis datums ir svarīgs mums visiem Eiropā, un tas būtu jāciena. Es ļoti labi varu saprast, eh, ir tīpaši kā vācietē jūsu iebildumu pamatus. Ja nevienam nav iebildumu, ka mēs mēģinātu mainīt eh, šo datumu, atlikt uz 10. 11. tad mēs to mēģinātu. Es nezinu, vai mums izdosies, jo atkal ir jautājums par tulkošanas kapacitātēm un telpām. Tagad Borisam un tad Martinam jautājums. Lūdzu, Boris Kungs. Można z jedną sugestią, tak się składa, że 11 listopada jest święto narodowe. E, viens ieteikums no manas puses. 11. novembris ir valsts svētki Polijā. Varbūt arī no šī datuma mēs varētu izvairīties. Mīļais kolēģi kungs, eh, mums vienmēr ir svainamās dienas. Rītdien ir Beļģijas nacionālajie svētki, bet mums ir jāstrādā. 14. jūlijā eh, mēs strādājam Strasbūrā. 9. novembris šajā gadā ir īpašs datums, jo runa ir par 20 gadiem kopš Berlīnes mūra krišanas. Tas nozīmē nākamgad, protams, ka mēs šo dienu un tā neatzīmēsim. Es saprotu jūsu situāciju, bet ja jūs nebūsiet, tad, protams, arī neviens jums to nebūs ļauts ļaun, neņems ļaunā lūdzu, Martīna kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir tikai informatīva rakstuva jautājums, kas interesē jaunos deputātus. Vai ir kādas pārāšas e, eh, par to, ka, kad sēdes notiek, vai pirmdienā, otrdienā, vai, vai ceturtdienā? vai ir tādi, tas tradīcijas, jo daudzi no mums plāno 2010. gada pirmo pusgadu, un tāpēc es teiktu, cik ātrāk mēs vienotos par nākamo gadu, tie jau būtu labāk. Paldies, saka priekšsēdētāji, mēs nekoncentrējamies uz dienām. Eh, otrajā eh, pusgadā mums ir tīri nejauši pirmdiena, otrdiena trīs reizes, bet eh, iepriekš ir bijis tad trīs reizes tikai otrdienas. Es, es nevaru to tā pateikt. Ja jūs vēlaties, tad, protams, ka mēs varam mēģināt izstrādāt tādu ritmu, ka sēdes notiek pirmdien, otrdien vai trešdien, ceturtdien. Uh, Bet tā kā jūs sakiet, lai morāli jau var uz to noorientēties, bet to nevar pieņemt, šo lēmumu nevar pieņemt ne priekšsēdētāji, ne sekretariāts, jo tā ir saspēle starp dažādām komitejām. Uh, Un e, ja jūs darbotos vēl citās komitejās, tad jūs sapratīsiet, ka jūs nezināt, uz kuru sēdi, lai paspētu. Es priecātos, ja jūs vienmēr paspētu pie mums, bet, nu, es e, saprotu, ja kaut kur ir balsojums, tad, protams, ka tas ir attaisnots kavējums, jo ir jābūt tur, kur ir jābalso. Un arī man var būt līdzīgi, tāpēc man arī ir vietnieki. Es piefiksēšu jūs ierosinājumu, bet es nezinu, vai mēs varēsim šo sistēmu izstrādāt. Lūdzu, kolēģi no Francijas. Oui, excusez-moi. Jā, es atvainojos Mariju Kristīnu Žeržē. Es gribētu tikai norādīt, jūs jau sacījāt, ka 14. jūlijam jūr mēs strādājam, bet arī 11. novembrī ir tātad pirmā pasaules kara atceres diena, un uh, arī Francijā tā ir uh, svinama diena, es gribētu, lai mēs to ņemtu vērā, jo tas mums ir ļoti svarīgs datums. Jā, tad mēs tagad diskutējam. Diemžēl mēs nevaram eh, pieminēt visas svētku dienas. Protams, ka mēs varam pieminēt šīs te dienas, bet mēs nevaram visas sēdes izvietot tā, lai neviena svētku diena netiktu uh, skārta. 20 gadi kopš Berlīnes mēra, mūra krišanas, protams, tas ir īpašs notikums, eh, ko, ko vajag svinēt. Uh, Un es būtu būt ļoti skaisti, ja mēs varētu svinēt, bet, protams, ja jūs negribat, tad mēs to nedarīsim, bet skatoties jūsu sejās, man tomēr radās iespējas, ka jūs arī domājat tāpat. Lūdzu, kolēģis kundze. Um, also auf Deutsch. Uh, natürlich ist... Jā, e, protams, ka Berlīnes mūra krišana ir ļoti svarīga, bet, protams, ir jautājums no kuras perspektīvas. E, katrai valstī, tātad es esmu polieta, ja te komunisma jūgs, e, citiem ir apvienošanās un citiem ir nacionālie svētki, kā 14. jūlijas un tā tālāk. No Vācijas perspektīvas, protams, tāda diena ir Berlīnes mūra krišana, un mēs arī esam gandarīti. Bet es domāju, ka mums ir jāsaglabā savus sēžu ritmus, ritmus it īpaši īpaši tāpēc, ka mūs gaida sarežģītas debates par svarīgām un mazāk svarīgām nacionālajām dienām. Eh, es zinu, ka tas tev ir izaicinājums, bet es domāju, ka visvienkāršāk būs, ja mēs paliksim pie vecā kalendāra. Sehr sibyllinische Aussage. Eh, jā, nu tāds vietas izteikums, bet tas jau nebija mans priekšlikums. To izteica deputāts, kurš nav vācietis. Lūdzu, mati mums. Inviterei i colleghi prima di discutere sull'11 novembre a guardare il calendario del Parlamento. Pirms mēs apsveržam 11. novembri, es gribētu pajau, palūgt eh, kolēģis paskatīties vispār parlamentu programmā 11. un 12. novembrī. Jūs redzat, mums tur ir minisesija. Mēs vienalga visu dienu strādājam, kā parasti, tāpēc nav nekāda jēga vispār apspriest šo jautājumu. Paraugieties savā kalendārā. Parlamentu Labi, diskusiju beidzam, tā tad es nevaru apsolīt, ka mēs kaut ko mainīsim. Tā kā jūs esat ievēlējuši koordinātorus, tad kopā ar koordinātoriem mēs arī šo te tēmu pārunāsim, un mēs paskatīsimies, vai izdodas ko mainīt vai neizdodas, jo citādi mēs varam ieslīgt vienās vienīgās diskusijās par svarīgām, nesvarīgām lietām. Ir notikušas daudzas lietas, labas, ļaunas, bet, eh, protams, mēs nevaram domāt par visu, un mēs nevaram pieminēt visu. Tagad nākamā sēde notiek Briselē 2. 3. septembrī. Tā tad jūs atgriezīsieties no atvaļinājuma, labi atpūtušies ar fantastiskām idejām par budžetu. Vēlu jums brīnums, kā es to atvaļinājumu atpūtieties labi no spriegās eh, vē vēlēšanu cīņas. Un eh, sākums ir diezgan haotisks, bet pēc tam būs labi pateicos tulkiem par darbu un ceru, ka jūs nākamajos gados atvieglosiet manu dzīvi. Paldies un uz redzēšanos!